vairākas iestādes, ka saskaņā ar reglamentu arī ir atbrīvota Korvina Mikas kunga vieta saskaņā sākot ar 2. martu. Jūri eh, komiteja ir eh, piedāvājis arī